struktūram. Sēde līdz ar to tiek pārtrauktas, novēlu jums jauku māju ceļu, ļoti labas, pateikams vasaras brīvdienas un labprāt satikšu jūs visus pēc brīvdienām septembrī. Paldies!